Alors, bonjour. Eh, allora, non siamo in molti. Labrīt, kolēģi, daudzi gan nesam, bet nu jau ir desmit pār deviņiem. Un tad es izteikšu sekojošu priekšlikumu, ja tam piekrītat, lai varētu arī ievērot mūsu uh, atlikušo laiku. Sāksim, ja beigsim pirms desmitiem, tad pārtrauksim sēdi, lai pēc tam būtu laiks līdz eh, balsošanai, kas sākas desmitos. Bet, nu, sāksim tagad, jau ir desmit pār deviņiem, daži kolēģi jau ir zālē, tad varam sākt strādāt. Nu, ja beigsim ātrāk, tad būs pārtraukums līdz balsošanai. Tad nu sāksim, jo ir jārespektē laiks. Pirmais darba kārtības punkts. Pārskata sniegšana par itra delegācijas vizīti Dublinā Īrijā 12. gada 29. līdz 31. oktobrs. Esmu šī punkta ziņotāja tādējādi arī pavisam īsi sniegšu jums šo pārskatu. Jūs zināt, ka šī delegācija devās uz Dublinu. Rīta delegācija. Kastīlio, Langens, Rubīgs, Lorēde Kampos, Krāmers, Kelly. Kelly, kā arī īrijas iedzīvotājs. Un viens no mūsu delegācijas brauciena mērķiem bija sazināties ar atbildīgajiem eh, ministriem, kas ir atbildīgi par eh, konkrētspējas jautājumiem. Īrijas prezidentūras laikā divi no uh, eh, ministriem divus ministrus mēs satikām, un vakardien viņi arī bija mūsu vidū, tātad Pat Rabit kungs Tālāk arī Breton kungs, nodarbinātības uzņēmējdarbības inovācijas ministrs un Šans Šērloks, īpaši atbildīja par pētniecību un inovāciju. Tad arī mūsu tikšu braucienu laikā, kā arī vakardien komitejā, darījām, mēs eh, mēģinājām saprast, eh, kāda ir situācija īrijā. Ja Delegācijai šī brauciena laikā bija ļoti blīvs, blīva programma. Tikāmies ar uh, pētniekiem no Royal College, tikāmies arī ilgspējīgās uh, enerģijas uh, iestādes pārstāvjiem, ar industrijas pārstāvjiem, tikāmies ar Google vadītājiem, tikāmies arī Rīs uzņēmējdarbības pārstāvjiem, Digital Hub pārstāvjiem, arī Irijas parlamenta deputātiem. Mūsu tikšanās laikā Irijas prezidentūra mūs iepazīstināja ar savām prioritātēm, kas arī vakar tika atgādinātas šeit komitejā. Brauciens bija ļoti liederīgs jo labāk arī varējām saprast, kā Irija Eiropas Savienība ir galvenais ek ekonomiskais tirgus un ka viņiem arī tik tiešām ir liela interese īstenotās politikas, kas stiprina vienoto tirgu. Un Irija. Ja piedzīvo tagad interesantu periodu, pārka, jo tā ir iznākusi no ļoti smagas krīzes. Viņi vienmēr uzsvēra to, un tas ir arī vēstījums Eiropai, cik svarīgi ir uh, izveidot uh, uzņēmēju darbībai labvēlīgu vidi. Un izstrādāt tādas politikas, kas arī veicina šādas uzņēmēja darbības vīdes attīstību. Viņa arī uzsvēra, cik būtiska loma ir pētniecībai un inovācijām. Tieši tādēļ es uzskaitu, ka tiešām īrijas prezidentūra būs mūsu sabiedrība, sabiedrotie, jo arī finansiāli jāatbalsta pētniecības eh, tēma, jo īpaši apvārsni, apvārsni programma. Es tiešām tam ticu un es ceru, ka īrijas prezidentūra mums būs eh, ļoti eh, labi ceļa biedri. Vēl viena tēma, arī, ko sīriem ir ļoti būtiska, ir infrastruktūras investīcijas un atjaunojamās enerģijas uh, kā arī īpaši uzmanību pievērsta digitālajai programmai. Arī vakardien ministra to pieminēja savās uzrunās. Tiks organizēta arī asambleja 13. gada, 13. gada jūnijā. Es domāju, šī asambleja būs ļoti svarīga. Īrija. Ja arī nāks klajā ar savu priekšlikumu par mākoņu datošanu. Nu, lūk, īsumā tas bija arī galvenais par mūsu vizīti īrijā. Es nezinu, varbūt kāds vēlas izteikties. Lūdzu, Kelikungs. Lielas paldies priekšsētājs kundze. Paldies par lielisku rezumējumu par mūsu delegācijas vizīti Dublinā. Vēlos jau teikt, ka esmu runājis ar dažādām grupām kopš mūsu brauciena. Tikāmies, kā jau jūs minējat, arī Google pārstāvjiem citu starpā. Viņi tik tiešām ļoti augstu novērtēja apņemšanos kādreiz Eiropas parlamenta delegācijai un viņi arī bija ļoti interesēti jautājumos, par kuriem runājām. Viņiem nebūtu nav tik bieži iespēja tikties ar Eiropas parlamenta deputātiem. Es pateicos visiem deputātiem, kas piedalījās šajā vizītē. Mums bija ļoti spēcīga, kompetenta delegācija. Kā jūs teicāt, tad arī ka varbūt nebija īpaši laika doties iepirkties Dublinā un tam līdzīgi. Varbūt ir jāparedz kāds brīvais laiks nākamreiz, kad dosimies vizītēs. Tas nāk par labu visiem, jo. Jo tiešām, nu, dienas bija pilnas, nu, rīt līdz vakaram un pēc tam uzreiz uh, lidmašīnā un atpakaļ. Un to arī minēja visi, kas tur piedalījās. Tātad eh, arī šīs tikšanās bija ļoti vērtīgas un blīvas, intensīvas. Ir ministri arī ir bijuši šeit, Briselē pēdējo dienu laikā, un līdz ar to šāda veida delegācija misijas ļoti vērtīgas, lai valdība varētu arī izsvarēt prioritātes un lai arī viņi varētu personīgi būt iesaistīti, un tas ir svarīgi, lai prezidentūra gūtu panākums. Vēlreiz liels jums paldies par pacietību un par uh, uh, to, kā vadījāt sanāksmes, tikšanās un arī par pozitīvo, uh, pozitīvām atsauksmēm, un es to nodošu arī mm, tātad īrijā. Paldies, Kēli kungs! Vai vēl kāds vēlas par to runāt? Nē. Jā, es arī varu pēc tam piekrist, un to arī teicu sekretariātam, ka nākamajās vizītēs, jo Ne tikai šajā gadījumā, protams, tā bija problēma. Protams, mums maksimāli ir jāizmanto mūsu laiks, bet, nu, ir arī, protams, svarīgi arī redzēt uh, uh, attiecīgo pilsētu, jo dažkārt mūsu darba grāfiks ir pārāk uh, blīvs un tas nevienam nenāk uh, par labu, vajag arī kaut kādu uh, ievilkt tālpu starp tikšanām. Nu ko, Nākamais punkts. Pārskats sniegšana par ietver delegācijas dalību internetu pārvaldības fórumā Baku, Azerbeidžānā. Pilar Lūdz. Thank you uh, very much, uh, President. Well, in the... Paldies, priekšstādātāji. Tieši tādā pašā veidā. Es arī jums pastāstīšu par šo vizīti. Jeb, eh, kas tad bija tieši šī septītā internetu pārvaldības uh, konferences, kas notika Baku. No 6. līdz 9. novembrim pagājušajā gadā. Tātad tas starpvaldību fórums, kas tieši izriet no iepriekšējās informācijas sabiedrības samita, kas notika Tunisijā 2005. gadā. Un tagad tas notiek regulāri, lai nodrošināt, ka arī interesētās puses iesaistās dialogā par arī dažādām politikas eh, jautājumiem, tieši kas saistās ar internetu pārvaldību. Un arī Eiropas parlaments piedalās šajā konferencē fórumā. Un Tad mums izveidot savu delegāciju, trīs pruntiesīgie locekļi, viena no tām esmu es, tad Katrīna Trautmane un Savina Behajer. Un vēl ir divi kolēģi, viens no šīs komitejas, no, no parlamenta, citu komitejas, kas ieradās paši pēc savas institīvas, bet viņi, protams, bija kopā ar mums daudzos notikumos. Un līdz ar to viņi, var teikt, arī bija daļa no delegācijas. Tātad vēl papildus tie bija Amāli Anders Dattira un vēl viena kolēģe. Septītais IGF sanāksmes laikā te piedalījās gan valdības, gan nevalstiskās organizācijas. Lielie jautājumi bija internetu pārvaldības attīstība, saistīti jautājumi, par tiešsaistes tirgiem, par uh, preču viltošanas apkarošanu, par digitāliem pārkāpumiem un vēl citi jautājumi. Tāpēc arī saistītie jautājumi. Piemēram, internet drošība, privātā dzīves neskaramība, piekļuve, daudzveidība. Nu, es neizteikšos te ļoti detalizēti par katru atsevišķo punktu. Tur bija ļoti daudz dažādu semināru, sanāksmes, plenārsesijas. Kā tautas partija, piedošana, kā parlamenta um, delegācija mēs ļoti aktīvi piedalījāmies, dažkārt arī panelī. Citreiz vienkārši kā fóruma dalībnieki, un tāpat risinājām arī divpusējās sarunas vēlos uzrādīt, norādīt, ka arī komisijas dienesti bija ārkārtīgi izpalīdzīgi un noderīgi. Tāpat arī sekretariāta darbs ļoti daudz arī, bet, nu, protams, komisijas eh, resursi ir nepārstāti. Līdz ar to Eiropas iestāžu pārstāvniecība, tas bija Eiropas parlaments, komisija un dalībvalstis. Komisija un dalībvalstis. Viņam, protams, ir vadošā loma šādā ziņā. Viņam arī citu resursi. Piedalēs ir komisāra Nelija Krūza. Viņa piedalījās, un arī mums bija ar viņu divpusējās sarunas un brokastu sarunas. man vēlos norādīt. Kad es domāju par divpusējām sarunām, tad es pirmkārt domāju to, ka sarunas ar Aikani, pilsonisko sabiedrību, tāpat arī vēl sarunas ar deputātiem, arī no nacionāliem parlamentiem. Nu, šādi deputāti nebija tik daudz. Un nu, mēs kādā ziņā vienalga runājam par kopējās nostājas izveidi un uzstāšanos tādā vienotā veidā. Un nākošgad atkal plānot jaunu fórumu sanāksmi. Un jau varbūt saulaicīgi gatavojoties, mēs arī varam jau padarīt dažas lietas iepriekš. Tad tas bija Baku, Azerbaidžānā. Tas bija internets un fórums, un līdz ar to tas nozīmē augstās tehnoloģijas un tam līdzīgi. Tad, tad tas bija arī signāls par valsti, kurai ļoti liela dabas resursi. lai gan viņiem ir šie bagātīgi resursi, tā tomēr ir attīstības valsts šobrīd. Un <clears throat> te mērīt, protams, daudz kritizēja pas Azerbaidžānas valdību. <clears throat> jo pat tika arī arestēti atsevišķie žurnālisti, kas bija darījuši zinām savu viedokli internetu vidē. Lūk, tas arī atspoguļoja šo situāciju brīvību, ko paver internets, to tomēr arī <clears throat> nevienmēr varam nodrošināt, un šis nu bija ļoti konkrēts jautājums, kuru būtu jāseko tālāk. Komisija sacīja, ka viņš jautājumu turpinās izskatīt. Nu, tā kā šīs spiediena rezultātā bija arī tomēr tad komisijas paziņojums, Un mēs pieci Eiropas parlamenta deputāti arī to parakstījām kopā ar komisiju un Neliju Krūzu. Nu, Azerbaidžanas valdībai varbūt nemaz tik tas nepatika, bet uh, savukārt tie, kuriem, par kuriem mēs iestājāmies Azerbaidžānā, tiem tas bija ļoti nozīmīgi. Azerbaidžāna vēl ir tālu no visu standartu ievērošanas demokrātiskai sabiedrībā. Šī pieredze kopumā bija ļoti laba. Nozīmē, ka, ka jautājumi Un arī vēl turpinājās cits sanāksmes, pēc tam arī ASV. Par daudz pušu. <clears throat> Tātad situācija, kad šeit ir internetu vidē spēlētāji tik ļoti daudzveidīgi. Tātad te piešķirtam visam starpvaldību nokrāsu arī IGF. Lai nebūtu tā, ka katrs atsevišķais spēlētājs tikai virs savas lietas. Nu, tās bažas jau ir senas, jau no iepriekšējā gada tas viss velks. Tad, tad protams, skaidrs, ka eh, te ir jārisina gan apakš, gan augšējā jautājuma. Vēl norādīšu, kam Eiropas interneta komunikācija organizācija ļoti daudz palīdzēja arī Eiropas parlamentam organizējot divpusējās tikšanās un palīdzēja mūsu delegācijai. Nu, re, te arī Katrī, kas bija man lieliskā kolēģi arī. Tāpat arī daudz citi. Mēs bijām tieši tā trīs muskatīri. Varbūt, ka viņi arī vēl var papildināt kaut ko. Paldies. Grazie Pilar, la parola a Madame Trautmann, prego. Paldies, Trautmanns kundze. La prezidents, je... Nu, paldies priekšsēdētājies. Nu, turpināšu tieši pēc pīlāras teiktā sākumā, kā jau jūs to eh, redzējāt. Eh, mēs, eh, mūsu delegācija sastāvēja tikai no sievietēm, to starp arī kolēģi, kas pievienojas vēlāk. Mm, tikai sievietes, nē, es to nenožēloju, mēs darbojamies ļoti efektīvi, bet, nu, es vēlējos to izcelt, kāpēc gan to nepateikt, ja tas tā ir bijis. Nu, un es uzreiz vēlējos um, to teikt, nu, um, kā mums ir, es uh, teikšus, jā, noteikti jāgatavo mm, uh, šīs lietas gan mūsu birojā, gan uh, parlamentā. Un šis jautājums bija ļoti svarīgs. Tur mums ir, mūsu ietekme pārāk maza ir iepriekš bijuši periodi, kad mēs bijām pieci pat se, līdz pat septiņi. Uh, sākumā, un te delegācija bija tikai trīs, un tas ir par maz. Es saprotu, ka ir jātaupa līdzekļi, bet eh, ja tie nav fórumi ar secinājumiem, kas ir jāizdara par izpildi, bet eh, lai vairāk virzīt uz priekšu lietas, tad eh, jo vairāk mēs varam tikt pārstāvēti semināros un uh, diskutēt ar partneriem, jo lielāka būs mūsu mm, ietekme no Eiropas Savienības. Var konstatēt, ka asamblēja, kas ļoti mobilizējas fórumu organizācijā, un uh, tas arī raksturīgs Eiropas padomē, padara šo fórumu par uh, tādu brīdi, kur mēs eh, investējam sevi. Un eh, sagatavošanas laiks, nu tur vajadzēja lielāku koordināciju un politisku diskusiju par eh, likmēm un Eiropas stratēģiju ar komisiju un ar padomi. Un tas ir viens no secinājumiem, kurus vēlējos izcelt, proti, ka mums nepieciešams uh, Mm, uh, uzstāt uz savām prioritātēm, uh, nepilngadīgo aizstāvēšanu, mums ir uh, tiesības, rakstiskas tiesības par drošību, direktīvas konvencijas, un es uzskatu, ka tā ir ievērojama priekšrocība starptautiskā mērogā. Tas ir otrais komentārs. Runājot par varas aspektu spējām un diskusijām fórumā, kas attiecas uz ANO. Tas ir vietas jautājums. Mums ir jāvērš uzmanība īrijas prezidentūrai, lai mūsu eh, dalību valstis, kas ir ANO dalību valstis, ieņemtu aktīvāku nostāju par vietu, kur notiek šādas uh, sānāksmes. Pirmkārt, tas ir mm, tie, izpausmes brīvības, mm, brīvības jautājums. Tas ir nepieļaujami, ka mums te mm, pārmetumi, kurus arī iete, ieņēma attiecīgu pozīciju, bet ka mums te tiek pārmests, ka mēs devāmies turp, kaut mēs vienkārši centāmies darīt savu darbu. Nu, mēs nevaram darbos, kad mums ir semināri, uh, ir policisti civilā, kas um, teica, ka ir sabiedriskās uh, sabiedrības priekšsēdi Tunizijā, um, tas bija, un uh, Tā atkal bija tieši tāds gadījums, un es varu teikt, ka pieredze, kad es redzu uh, veselus kvartālus, kas ir kā dekori, kur vienkārši nevienam nav, lai parādītu Baku kā lielu mm, pilsētu starptautiskā mērogā, nu tas tikai liek nožēlot to, nu mēs redzējām, ka viss tika organizēts tā, lai mēs nesatiktu mm, sabiedrības daļu, kas ir mazāk bagātīga, teiksim, uh, Mm, un, un, mm, un to, kurai ir pieeja naftas resursiem. Nu, tas ir ļoti žēl. Mērķis aizsargāt mm, tiesības, tas ir tieši tas, ko mēs arī aizstāvam tālāk Aikanaiti Lū, tas jūtīgs jautājums. Es domāju, ka mūs iedrošināja tas, ka Aikan ieņēma tādu virzienu, kas ir nopietnāks un atvērtāks. Uh, vairāk eh, ieklausās Eiropas Savienības viedoklī un ar lielāku vēlmi mūsos ieklausīties. Tā ir laba lieta, Aikan, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, tomēr mm, neatbild par interneta pārvaldību, un te ir visai svarīgs jautājums par telekomunikāciju starptautisko mm, konferenci un Aikan pirmo pre, to pirmo prerogatīvu starp šīm divām institūcijām. ITU ir starptautiska struktūra, un tas dalība formā ir noteikti priekšrocība, bet mums ir ārkārtīgi svarīgi izmērīt, par ko tad ir runa. Mums būs daudzas konferences turpmāk, kas attiecas uz drošību, uz resursu izmantošanu, mums ir virkne jautājumu Eiropā, satelīti, GMS un tā tālāk, un mēs esam tieši iesaistīti. Bet mums ir nepieciešams tā, lai nebūtu tā, ka tikai tie, kuriem ir tehnoloģiskie līdzekļi un kuri tos pārvalda, attiecībā pret uh, informācijas apriti mums arī nepieciešams, tā lai ICAN būtu pirmā plāna saruna partners. ASV nevienmēr nav palīdzējuši. Mēs satikām vēstnieku, un viņš arī cenšas tuvināt viedokļus, bet vēlreiz jāteic, ka nu nebija kon amerikāņu kongresa kolēģi. Mēs redzējām valstu parlamentāriešu, nacionālos parlamentāriešus, bet nebija uh, no šīs lielās valsts šādu pārstāvju, kuriem ir arī vienošanās ar EKM un kas ir izšķiroši eh, šādiem jautājumiem un arī citiem, kas ir gana delikāti un kas attiecas uz sistēmas drošību. Mums ir jautājumi, kur jāvirzās uz priekšu, kas ir jārisina. Būtu labi, ja mūsu komiteja kādā brīdī uh, Um, Briselē varētu arī runāt ar aikānu atbildīgo, lai redzētu, kādas ir perspektīvas, un tā, lai mēs arī rūpīgi raudzītos, uh, kas notiks IQ nākamajā konferencē, un mm, raudzītos, uh, tieši rūpētos par lietām, kas mums ir svarīgas, tā, lai internets būtu neitrāls. Tas arī viss. Paldies, ka devāt vārdu priekšsēdētājiem. Kolēģi. Paldies, Langenkungs. Jā, ich möchte eine kurze Anmerkung uh, zu der Delegationsreise. Jā, vēl īsi par uh, Dublinas vizīti. No programmas viedokļa tas bija ļoti labi viss. Disciplīna un dalībnieku disciplīnas ievērošanas līmenis īpaši viens, nu ļoti svaki izcēlās, tur uh, bija liela trūkumi. Uh, Bet savādāk šī programma bija ļoti labi sagatavojusi, mūsu kolēģi arī īpaši Kalīkungs, bet ir dažas lietas, kuras um, varētu arī tomēr uzdot. Pilar del Castillo Vera un tas, ka viņa bija jāizstāja sarunās ar ministru Nu, tas izskatījās tāpēc Hainatvads simfonijas jau, kad uh, delegācijas vairs tikpat kā nav un beigās paliek vispār viens tikai, kas sēž un sarunājas. E, es gribu tiešām teikt, jo es e, pats lidoju kopā ar priekšsēdētāju kopā atpakaļ. Uh, Un es domāju, ja ir tā, ja reiz mēs delegāciju nosūtām, tad tā programma ir pilnībā jāizteno. Savādāk tad vispār, ko tu mēs tu braucam, mēs varam apšaubīt savu vispār nopietnību un nu, liederību. Otkārt, organizatoriski, saturiski tur viss bija kārtībā, tas viss bija ļoti interesanti. Bet saskaņā arī ar mūsu pašu noteikumiem, ka deputātiem kas nevar, protams, uh, tur ir atsevišķa deputāta kategorija, kur nevar savu pašu klātbūtni reģistrēt atsevišķās veidlapās. Tas ir nepareizi, un līdz to es aicinātu, lai šo jautājumu atrisinātu. Kā tas varēja būt? Kā arī kolēģis, kas dzīvo 350 km no Dublinas, nevar ierakstīties šajā mm, klātbūtnes uh, sarakstā. Un vēlreiz par tulku klātbūtni. Es, protams, augstu vērtēju tulku darbu, un man bija liels prieks, ka es varēju atkal runāt savā dzimtā valodā, bet, ja tas, redziet, mums pirmā stundā dienā bija vairāk nekā astoņu stundu programma, un otrā dienā īsāk programma, domāt laika termiņā, bet tad tas nozīmē, ka vajadzēja divas itāļu komandas, tulku domantas, četri tulki, tā bija organizatoriski liela problēma un tīra naudas izšķērdēšana. Jo tas tulkojums, ko mēs pieprasījām, tas īstenībā bija ļoti tā primitīvi, e, rudimentāri, tikai daļēji pārklājums. Un līdz to sanāca, ka beigās pēdējās sarunās bija vairāk tulku nekā deputātu sarunās, kas piedalījās. Uh, nu, tad sanāk jautājums, protams, ka mēs, protams, nodarbinām tulks un tā un tālāk, un kā mēs sevi nodarbinām, bet tajās sarunās, kur es piedalījos, tas īstenībā astoņu ar pusgadu laikā kaut kas tāds bija piedzīvots pirmo reizi. Un tad visbeidzot, <clears throat> tad, kad mēs skatījāmies arī atsevišķās sarunas ar dažādām personu grupām un arī uzņēmumiem, tad kopsaukums ir tāds desmit lielākie pasaules interneta uzņēmumi, ka viņiem visiem savas galvenās uh, biroja vietas ir Dublinā, tas jau ne jau tāpēc, ka īrija būtu ārkārtīgi kaut kādā izcilība uh, interneta um, nozarē, bet gan fakts ir tāds, ja es pareizi to sapratu, šajās sarunās, piemēram, ar visiem uzņēmumu pārstāvjiem ir tikai jautājums par nodokļu likmēm. Un ja mēs piešķiram šeit valstu klāpšanas programmas atsevišķām valstīm, un par Kipru tas būs tātad atkal aktuāli, es domāju, ka Eiropas parlaments un Eiropas komisija tomēr var pieprasīt, lai šāda veida masīva uh, konkurences kropļošana tomēr tiktu pārbaudīta. Protams, ka nodokļi ir nacionāla kompetence, un tas viss arī tā var palikt un būt spēkā, bet jautājums ir, protams, par darba vietām arī šeit Nu, īstenībā šie darbinieki no visas pasaules, tikai 15% tur ir īri. Un daudz uzņēmumu pārstāvis skaidri pateica, ka šī galvenā biroja mītne ir izvēlēta ņemot vērā galvenās investīciju apstākļus un arī ļoti pievilcīgo nodokļu likmi. Grazie, kolega Langen. Rub... Paldies, Rubīkungs. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Uh, äh, ik... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, īrija un viss šī delegācija mums atklāja ļoti e, atvērāts, arī ja mēs skatījāmies uz Google, piemēram, kāds ir, ka mēs zaudējam savas pozīcijas, jo redziet arī šie internetu uzņēmumi, kas savāc informāciju un analizē to. Uh, un izmanto arī, protams, mūsu tīklus Eiropā, arī mūsu saturu. Un tālāk tas tiek piedāvāts visam, protams, lietošanai, bet um, no otras puses, protams, mēs redzam, ka uh, ir milzīgs ieguvums arī zinātniskai sabiedrībai. Ne, ne, neizmērām apmēram, tātad, protams, visiem pētniecības iespējas pavērs. Un te, protams, visam tam ir cits maksvars vēl klāt. Jaunie sociālai tīkli, elektroniskās pārvaldības, drošība, uzraudzība un tieši īrijas prezidenta, manuprāt, um, šeit arī varēs noteikt šādu arī smagumu punktu. Mēs to labi sapratām un skatījāmies, kāds varētu būt, tad, ja mēs saprotam un atzīstam, kādi ir galvenie jaunie izaicinājumi, lielie uzdevumi jo pēdējā laikā mēs esam diezgan labi sapratuši, kas piram notiek. Piram iTunes, ja jūs arī skatāties darbības noteikumus un ja vienmēr jaunieši tikai nospiež piekrīt, piekrīt, nelasot noteikumus, tad tomēr arī šādam likumdevējam, protams, ir pienākums, kā nepieļaušāda situācija, ka vienkārši tikai automātiski visi nospiež piekrītu un nekad neizlasu šos noteikumus. Ir jāpanāk arī, ka izlasa. Ja mēs vēlamies tiešām 20. gadā panākt lielāks ražošanas apjoms un atkal runām par Eiropas reindustrializāciju, tad jādomā par tiešām jaunām jomām, par jauniem nodarbinātības veidiem, jauniešiem Un tieši tādēļ arī šis īrijas eh, brauciens, manuprāt, bija ārkārtīgi nozīmīgs un Eiropas līmenī mums liek rīkoties. Grāci. Ankor. <laughs> Trautmans kundze. Eh, excusez-moi, madame la présidente. Es atvainojos priekšsēdētāji. Es eh, vienkārši atcerējos vienu punktu, klausoties mūsu kolēģi. Uh, kas ir svarīgi mūsu komitejā, mums ir visai grūti mobilizēt Eiropas uzņēmumus, piedalīties šādā formā, un es domāju, ka varbūt mēs varētu pievērst tam savu uzmanību, un uh, vēl es atvainojos, um, bet, nu, mums ir uh, sargeņģēlis, kas atrodas šajā tribīnē, paldies, ka ļāvāt mums tā ir parlamenta sadarbības partnere, ļāvāt mums izmantot savu laipnību. Jūs bijat ļoti efektīva un atsaucīga, un, eh, ja komisija mums eh, tiešām daudz palīdz, tad mums, mēs tiešām guvām šo, šoreiz arī no parlamenta ļoti uh, efektīvu palīdzību. Anke. Paldies. Arī viņa sieviete, vai ne? Nu, ko, mums bija nedaudz vairāk laika šorīt, tad uh, varējām izteikties ilgāk, tad, tad uh, noslēdzām debats par iepriekšējiem uh, pārskatiem un ar Azerbeidžānu. Tagad par Azerbaidžānas delegāciju mēs pieņemam zināšanai. Tad šo pārskats un par to, ka tas bija labs darbs, bija arī ieteikumi. Un par delegāciju īrijā Langina kungs arī sniedz savus uh, ieteikumus, uzsvēra problēmas, kādas bija šai delegācijā. To visu ņemsim vērā. Nu, daļēji dažas lietas no mums atkarīgs, dažas nē. Tas atkarīgs arī no parlamenta nolikuma, varbūt to vajadzētu arī minēt uh, uh priekšsētāju birojiem un tam līdzīgi. Katra delegācijai arī jāuzlabo, protams, uh, iepriekšējais delegācijas uh, misijas darbs. Paldies! Un vēl kas notika vakar eh, koordinatoru sanāksmē. Vakardien mēs apstiprinājām uh, parlamentu kalendāru izmaiņas, kas, ir, uh, kas izriet no pagājušā nedēļā Strasbūrā pieņemta lēmuma. Šīs izmaiņas galvenokārt attiecas uz 18. septembri, trešdienu. Jā, 18. septembris un 19. septembris, taču šīs uh, ceturtdienas vairs nebūs, būs tikai trešdien, 18. Tad eh, trešdienu esam iekļauts 25. septembri no 9. Eh, teiksim, līdz eh, pusseptiņiem un 26. septembris 9. 12.30 un 17. oktobris no 9. līdz 12.30. Bet šo jauno kalendāru arī saņemsiet visi. Tika arī lēmts par būzēka ziņojumu beigt padziļinātu darbu birojos. Tad ir arī aicinājums, ielūgums personīgs, tad nu katrs tad arī var lemt piedalīties vai nē. 27, 28 maisa ielaugums no Šveices. Tad arī, kuri vēlēsies sazināt, eh, piedalīties, lai sazinās ar savu grupu un EPP grupa arī par, ziņas, par ziņojumu par eh, digitālo programmu. Tālāk, kas attiecas uz uh, 2000. Uh, gada, tad arī te būs runa par rezolūciju. Bet, nu, to skatīsimies nākamā sanāksmē. Nu, lūk, tā bija informācija, kādu vēlējos jums sniegt. Tagad mums ir desmit minūtes pirms balsošanas. Tad tieši arī desmitos sāksim balsojuma. Paldies!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 bloccano le rinnovabili, c'è una eh, bella confusione. Sei. D'abord le test Oui. Euh, le test, oui. Bene, allora proviamo a... Nu ko, tagad pamēģināsim, vai darbojas eh, elektroniskā balsošanas mašīna. Sākam balsot.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 Allora partiamo dal raportu Cavela. Un tad sākam ar Cavela ziņojumu. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 15. 24. grozījumi kopā par pret atturas pieņemts. 29. par pret atturas me, elektroniski. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 32 favori. 32 par 24 pret.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 43, divas daļas. Pirmā daļa pirm, par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas elektroniski sākam balsot. Devo capire gli orientamenti prima, sì, sono stata attenta anche tu. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 27 pār 31 pret norēdīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 3A par pret atturas pieņemts. Atvainojiet, jā. Man jau kompromiss likās pašsaprotams, jums taisnība. Elektroniski sākam balsot 3A. No, eh, io ho sbagliato. Eh. Io ho sbagliato voto. Respi. Noraidīts. Labi. Noraidīts 3A. 3A bis par pret atturas pieņemts. Jāpārbauda. Sākam balsot. Inizio difficile. Chiusa. Beidzam balsot. 24 pār 30 pret. Norādīts. Piecdesmit septiņi par. pret atturas. Pārbaudam. Sākam balsot. Kjūža. Beidzam balsot. 39 par 19 pret. Pieņemts. 59 par pret atturas pieņemts. Imko 5 par ar mutisko grozījumu par iebilde. Man ir iebilde mutiskajam grozījumam. Tad bez mutiskā grozījumā. Piektais bez mutiskā par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 81. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 82 par pret atturas pieņemts, 84 par pret atturas pieņemts Pārbaudam. 84. Un gue di troppo. Viens gue per daudz. Di troppo. Tolto bene. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 29 par 29 pret. Noraidīts. 87 par pret atturas noraidīts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 96 par pret atturas pārbaudam. 96. 96. 96. Jūza. Beidzam balsot. 29 pār 30 pret. Norēdīts. Simtais par pret atturas pieņemts. 101. Nē, 100 pārbaudam. Es jau nometorā. Čūza. Beidzam balsot. 37 par 22 pret pieņemts. 101. par pret atturas pārbaudam, sākam balsot. Čūža. Beidzam balsot. 30. 127 pieņemts. 6. kompromiss par pārpret atturas pieņemts. 112 divās daļās. Pirmā daļa pārpret atturas pieņemts, otrā daļa pārpret atturas pārbaudām. Un mēs aprovāta, però vediamo. Chiuso. Beidzam balsot. 30, 28 pieņemts. 113 pār pret atturas pieņ... noraidīts. Simt astoņpadsmit pār pret atturas noraidīts. 121 pār pret atturas pārbaudam. Kjūza. Beidzam balsot. 37, 36, 24 pieņemts. 123 pār pret atturas pieņemts. 7. kompromiss pār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 ka neesam nobalsojuši par otro daļu. 112. un par otro daļu 113. Simt divpadsmito jau nobalsojām par. Nu, ir šaubas Tad balsosim par 112. otro daļu un par 113. otro daļu. We, we did. We did. We did on the 112 and it was adopted. Questo non l'abbiamo votato, credimi. Questo l'abbiamo votato e 132. 113. Uh, Presidente, è stato... Priekšsēdētāji, mēs jau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 112 esam nobalsojuši, 113 krīt. Langen. Kolēģi Kavaljo jau uzreiz pateica, ka viņa ir kļūdījusies, tāpēc to vajadzētu taču kaut kādā veidā labot. Nu lūdzu, arī plenārsesija ir iespējams korrigēt savu balsojumu. Era stato posto male il problema. Nu, tad tā problēma ir slikti definēta. Tad, tad mēs neteicām, ka Karavaljo kundze nav balsojusi. Mēs esam, ka esam nobalsojuši par šo. Ja problēma nav, tad pārbalsojam 112. elektroniski. Otrā daļa. Atvainoju priekšsēdētāji, mēs balsojām ļoti skaidri par 112. otro daļu, un tad kāds no jums saka, ka nav bijis balsojums. Tas ir reģistrēts. Un tagad pēkšņi kāds kļūdaini nobalsojas. Mēs esam nobalsojuši punkcēm tālāk. Presidente, il voto è stato 30. 30, 28 bija balsojums. Tad vairs par to nerunāsim tagad. Mēs nebalsosim vēlreiz par to. Kad ir nobalsots, ir nobalsots. Punkts. Kolēģis te nesaprata, bet nu lūdzu. Ciednicā, um, 28.30 je bil rezultat elektroniski. Priekšsēdētā, paldies. Tad te bija 20 pret 8 pret 30 un Hubners kundze norādīja, ka viņai nebija balsošanas kārta, tā kā īstenībā ir divas balsas vēl, un līdz ar to tas ir izšķiroši šobrīd. Poi farvi votare 112. 112 show. Yeah. Allora, scusate una cosa, dopo do la parola al collega Turmes. Qui abbiamo... Tā, pēc tam Turmes kungs runās, bet eh, mums šeit ir jāpieņem lēmums. Nu, tad ir viss politika, vai ne? Pēdņās. Tā tad, atvainojiet, ja es radīju te nedaudz uh, mulsumu, bet es te nepareiz sāpratu informāciju, kādu man sniedza. Mums ir problēmu un pārējās atrisinājām. Tā tad ir problēma, kas attiecas uz otro daļu 112. grozījumā. Mēs esam par to nobalsojuši. Rezultāts ir 28, 30. 30 par un 28 pret. Kolēģe Hībnere mums sacīja, bet to neņemām vērā, kā Viņai nebija balsošanas kārte. Tātad tādējādi būtu 30, 29. Tagad Karvaljo kundze, un tā ir te problēma, lūdza, sacīja sekretariātam, kā viņa ir kļūdījusies balsojumā, ka viņa ir kļūdījusies. Tādēļ lūdzu jums, jo es nevaru par to lemt. Tur mēs runās vispirms un pēc tam jūs. Tad Tojas kundze un tad jūs un tad slēdzam uh, diskusijas par šo. Back to votes. Uh... Ja mēs tādu atgriezamies pie priekšējā balsojuma tikai tāpēc, ka kāds bija apmalsis tad ir vesels Pandoras lāde atvēršana, galvā piedošana, balsojums ir balsojums. Un ja dažas bal grupas tā ir zaudējušas savu balsojumu, nekas, turpinām. Ja jūs tā piekāpsieties, tad priekšsēdētājs jums vispār būs neiespējami turpināt balsošanu turpmāk. Mā, jūkrīt. Es domāju, ka ar visu šo gatavību, tomēr lietas šoreiz ir skaidrs, balsojums ir noticis. Es īpaši tam pievērsu uzmanību, jo šis punkts bija ļoti svarīgs. Man ir jāteic, ka vai kādas maiņas, kļūdas un tām līdzīgi. Tātad šīs paziņojumi nebija uh, paziņots uzreiz, var pārbalsot tad, ja uzreiz to paziņo. Uh, Un tagad jau esam veikuši šo uh, pārējos balsojumus, un tad, uh, ja katreiz pēc četriem balsojumiem kāds sāka četrus balsojumus apakaļ, es kļūdījos, tas nav iespējams, jau arī laiks ir pagājis ar balsojumu un šo paziņojumu, un mēs nevaram mainīt to, ko esam jau, par ko esam nobalsojuši. Pilārs Kunz. Creo que hay que resolver el problema ya, porque nos queda mucho. Es domāju, ka mums jāpasteidzas, un uh, jāatrisina šī problēma pēc iespējas ātrāk, jo ir daudz lietas vēl jāizdara. Tomēr ir vēl viena lieta, kas ir svarīga. Ir jāņem vērā mūsu kolēģis Hubneres balsojums, jo pretējā gadījumā rezultāts nav iegūts rezultātu uz mūsu grupu. Rezultāts ir bijis, bet Hubneres kundzes balsojums ir jāņem katreiz vērā. Protams, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs par to esam varējuši runāt un to atklāt, jo mēs to neņēmām vērā un neskaitījām, ka Valjo kundzei ir uh, jāievēro procedūra. Jūs zināt, ka plēnāra sēdē var atpakaļajoši izlabot atsevišķu balsojumu rezultātus, ja tas ir nepieciešams. Tas ir ļoti labi, visi to zina. Un es vēlētos tā, lai Hubneres kundze tiktu vai ņemta vērā. Zinu noslēdzīs diskusijas. Lūdzu. Priekš. Pourquoi vous me refusez la parole, mais moi je voulais priekšsēdētājs nezinu, kāpēc jūs man neļaujat runāt, bet es vēlējos atsaukties uz regulējumu, un tur eh, iekšējā regulējumā skaidri teikts, ka, protams, var mainīt savu grozi, eh, balsojumu, kad ir bijusi kļūda, bet tam nav ietekmes uz notikušo balsojumu, jo pretējā gadījumā mēs varētu uh, katru balsojumu pārbalsot. Sekretariāts to var pārbaudīt, tas ir mūsu iekšējā regulējumā, pēc tam var grozīt savu balsojumu, bet balsojums ir noticis un balsojumu. Jūs teicāt, tri, rezultāts 30, 28. Hubneris kundze, nu, ja viņai nav savas balsošanas kartes, mēs jau te pusstundu balsojam, viņa jau sen varēja to dabūt. Bene, abbiamo chiuso questo. Labi, noslēdzam jautājumu. Bal balsojums ir tāds, kāds tas bija. Pievē, pievienojam tikai Hibner kundzi. Un tagad ir kārtīgi. Labi, ļoti labi. Tātad rezultāts nemainās. Ejam tālāk. Atvainojiet par sajukumu. Bet tu nebiksi īsti korekti. Siamo arrivati. Tagad septītais kompromiss. Par pret atturas pieņemts. Tagad 133. par pret atturas pieņemts. Reģi 14 par pret, atturas, pieņemts. Reģi 3 par, pret, atturas, pārbaudam. C'è un pepe di... Viens EPP par daudz. Ah, grazie. Il eh, emendamento 27 par 28 pret. Noraidīts. 136. Atkrīt. Astotais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 8. Par. Pret. Pārbaudam.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 atturas pieņemts. 191 par pret atturas pieņemts. 193, 196 ar mutisko grozījumu. Esat pret, tad bez eh, mutiskā grozījuma 196 par pret atturas pieņemts. Reģi septiņi par pret atturas noraidīts. NV28 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 11 par pret atturas pieņemts. 223 par pret atturas pieņemts. 224 par pret atturas noraidīts. 125, 225 pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret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 pret atturas pieņemts. 236 par pret atturas noraidīts. 238 un 46 kopā par pret atturas pieņ noraidīts. 239 par pret atturas pieņemts. 230, 240 par pret atturas pārbaram. Tā. 240. 240. 240. È chiuso. Beidzam balsot. 34 par 27 pret pieņemts. 241 par pret atturas noraidīts. 243 par pret atturas noraidīts. Pārbauda. 143 prejo. 243. Chiusa. Beidzam balsot. 29, 31 noraidīts, 245. 245 par pret atturs noraidīts, 245 pārbaudīt. Votazione Q, eh, no, aspetta. Chiusa. Beidzam balsot 27 pār 33 pret, noraidīts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 250 par pret atturas noraidīts. 262. Pārbaudām 250, lūdzu. Quanta? Chiuso. Beidzam balsot. 24, 3, 6 noraidīts. 240, 262 pār pret atturas norēdīts. 264 pār pret atturas pieņemts. 265 pār pret atturas norēdīts. 13. kompromiss pār pret atturas pieņemts. AP 16 pār pret atturas pieņemts. 260 pār 270 pār pretāturas pieņemts. 13. kompromiss pār pretāturas pieņemts. 135 divās daļās pirmā daļa pār pretāturas pieņemts. Otrā daļa pār pretāturas šķiet pieņemts, bet nu pārbaudam. Chiusa Beidzam balsot. 31 pār 27 pret. Pieņemts. Divsimt septiņdesmit viens pār pret atturas pieņemts. Afet seši pār pret atturas noraidīts. Četrpadsmit pār pret atturas pieņemts. 288 divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņems. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 15. par pret atturas pieņemts. 296 par pret atturas pieņemts. 298 par ar mucku grozījumu par pret atturas pieņemts. Afet 12 pār. Trīs daļās. Nē, krīt. Atkrīt. 16. kompromiss pār. Pret atturas pieņemts. 308 pār. Divās daļās. Pirmā daļa pār. Pret atturas pieņemts. Otrā daļa pār. Pret atturas pieņemts. Sekunda. Pārbaudam otro daļu. Jūžā. Beidzam balsot. 32, 29 pieņemts. 310 par pretāturas pieņemts. 311 par pretāturas pieņemts. 3, 18 par pretāturas pieņemts. 320, 321 kopā par pretāturas pieņemts pret atturas pieņemts. Pārbaudām. Reigo. Jūzo. Beidzam balsot. 35, 25 pieņemts. 323 par, pret atturas pieņemts. 324 par, pret atturas pieņemts. 325 par, pret atturas noraidīts. 326 par pret atturas noraidīts. 19. par pret atturas mm, pieņemts. 138 par pret atturas pārbaudam. 338. Jūžo. Beidzam balsot. 35, 25 pieņemts. 20. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 340 par, pret atturas pieņemts. Min 21. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 362 par, pret atturas pārbaram. Chiusa. Beidzam balsot. 34, 26 pieņemts. 366 par pret atturas pieņemts. 22. kompromiss par pret atturas pieņemts. Lūdzu. Madame la Présidente. Nu, priekšsēdētāji nejaušības dēļ. Nu, varbūt sekretārs varētu paskaidrot, bet eh, tas nav grozījums, kur iesniedzāt. iesniedzām, un tas nav arī teikums, eh, kuru izplatījām. Un eh, es atsaucu savu grozījumu, jo tas neatbilst tam, ko mēs izstrādājam. Ir atsaukts. Nebalsojam par to. Šis grozījums jau ir iekļauts 22. kompromisā. Nē, nē, nē, tā nav pavisam vienkārši. Mēs piedāvājām vairāk kārtīgi grozījumu, kas bija ļoti precīzi, varbūt tur bija zināmi trūkumi, ka tas bija pret CCS. Tas nav priekšlikums, kuru piedāvājām, un tas neparādās eh, balsošanas sarakstā, un šis gabala daļa, kas tiek balsota, neatbilst tam, ko mēs iesniedzām. Mēs atsaucam to. Dīne. Atsauc, labi. 374. Par pret atturas noraidīts. Imko 12 par pret atturas pieņemts. 377 par pret atturas pārvadā. Chiuso. 33, 28 pieņemts. 381 divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 23 par atvainojiet. 382. Par 382 par pret pārbaudam. Il eh, aperto. Kjužā. Beidzam balsot. 28, 3, 2. Norēdīts. 23. par. Pret atturas pieņemts. 23. par. Pret atturas pieņemts. 390 par. Pret atturas pieņemts. 309. 393 par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 25. par pret atturas pieņemts. 405 par divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 412. 412 par pret atturas noraidīt 417 par pret atturas noraidīts 26 par pret atturas pieņemts 418 par pret atturas pieņemts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 Chiusa. 31 ar 30. 31, 30 pieņemts. 28 par pret atturas pieņemts, afet 5 par pret atturas pieņemts, 427 par pret atturas pieņemts, Inko 26 krīt 428 pār pret atturas pieņem, 429 pār pret atturas pieņems, kompromis 29 pār pret atturas pieņem, 44 30. kompromiss pārpret atturas pieņemts. 403 Oui. oui. 1, 2, 4. Scusate, abbiamo tra, ho tralasciato. Tā, nu tā esam palaiduši garām vienu balsojumu. Četri, četri, trīs. Par. Pret. Atturas pieņemts. 464 par pret atturas noraidīts. Imko 16 par pret atturas pieņemts. Imko 16 pārbaudam. Avant compromis 30 prima del compromesso 30. Prima c'è una lista di voto sbagliata, non c'è il compromesso 30. Eh, Inco 16. Imco 16. Tātad pirms 30. kompromisa, par ko esam jau nobalsojuši. Jums nav? Nav sarakstā kompromiss 30. Allora. Posso chiederti un secondo? Sì. Mm, un Chiederei solo un secondo di attenzione perché forse... Brīdi. Iespējams, ka mūsu balsošanas sarakstā te kaut kas nav īsti pareizi. Lūdzu. Labi, mūsu eh, ānu referente vadīs. Allora stiamo votando INCO 16. INCO 16 tagad balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pār 31 pret, norēdīts. Trīsdesmito tātad nobalsojām 403 tagad. Par pret atturas pieņemts. 459 uh, par pret atturas pieņemts. 461 par pret atturas pieņemts. 31 par pret atturas pieņemts. 4, 6, 6 divās daļās. Tikai otrā daļa 466 otrā daļa par pret atturas norādīts. NV pārbaudam 466 lūdzu. Kjūza. Beidzam balsot. 27 pār 32 pret norādīts. NV 17 par pret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 pret atturas norēdīts. Kā 22 par pret atturas norēdīts. Reģi 5, 6 par pret atturas. Reģi 9 par pret atturas pieņemts. Reģi 13 par pret atturas pieņemts. AF 13 par pret atturas atturas pārbaudām AFE 13. Kjūzā. Beidzam balsot. 31 ar 3, 27 pret, pieņemts AFET 11 par pret atturas no pieņemts. No nu, pārbaudam AFET 11. Wow. Chiuso. Beidzam balsot. 21 par 39 <laughs> pret norādīts. F11 norādīts imka 17 par pret atturas pieņemts. MB 18 par pret atturas pieņemts. Imko 21 par pret uh, atturas norādīts. Reģi 4 jā, par pret atturas atturas pārbaudam. Redži 4. Kjūza. Beidzam balsot. 33, 26 pieņemts. Āfet 14 pār pret atturas pieņemts. NV 26 pār pret atturas pieņemts. Āfet 18 pret atturas pieņemts atturas pieņemts, AFE 20 par, pret atturas pieņemts, AFE 19 par, pret atturas pieņemts, 5 par, pret atturas pieņemts, 6 par, pret atturas pieņemts, 7 par, pret atturas pieņemts, 8 par, pret atturas pieņemts, 9 par, pret atturas pieņemts, 10 par, 10 par pret atturas 1, citas 1 par pret atturas pieņemts, 2 par pret atturas pieņemts, 3 par pret atturas pieņemts. Un gala balsojums. Elektronisks balsojums. Mēs uzsākam balsot. Eh, kolega Madurel, prego. Sí, pre presidenta, uh, pediríamos si nos puede dar un minuto porque en función. Jā, priekšsēdētāji, mēs vēlētos, lai jūs mums dotu vienu minūti laika, jo mums ir jāizanalizē mūsu grupas rezultāti. Surikēs, lai grupu socialistā. Un tad vienu minūtīti. Possiamo riprendere. Lūdzu, varam atsākt balsojumu. Lūdzu. Tātad balsojam. Atvēr... Balsošanas atvērta. Sākam balsot. Savila. Par Savēlā ziņojumu. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši? Balsojam par Cavēlas ziņojumu. Balsošana slēgta. 35 pār 9 pret 14 atturās pieņemts. Sveicam referentu. E passiamo. Un pārējam pie nākamā balsojuma, kas attiecas uz noturības testiem. Lūdzu, balsojam par noturības testiem. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 29. grozījums pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudam 29. lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 31 par, 26 pret pieņemts. 8, 21 grozījums par, pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret atturas pieņemts. 34. grozījums par, pret atturas noraidīts.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 41. par pret atturas noraidīts. 43. Trīs daļās. Pirmā daļa. Arī 42. Jā, atvainojos, mums jābalso arī par 42. 42. grozījums par pret atturas noraidīts. 43. trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Trešā daļa. Pārbaudam otro daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. 23 par, 31 pret noraidīts. Trešā daļa par, pret, atturas, noraidīts.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 pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 61. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 62. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 63. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 64. par pret atturas. Izskatās pieņems pārbaudam. Sākam balsot 64. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. 36, 21. 68 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudam 68. Pārbaudam 68. Beidzam balsot. 37 pār, 21 pret pieņemts. 67. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 6. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 74. grozījums. Tikai otrā daļa. 74. otrā daļa divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 75. par pret atturas noraidīts.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 Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. 98. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 97. par, pret, pārbaudam, 98. pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. 53 par, 3 pret. Deviņdesmit septītais par, pret, atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 98. otrā daļa. Par pret atturas pieņem. Noraidīts. 103 par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pārbaudam. 11. Uh, kompromisu sākam balsot. Pieņem. Beidzam balsot. 29 par, 29 pret. Noraidīts. 11. kompromiss bis par pret. Un te arī būs jāpārbauda. Un sākam balsot. Beidzam balsot. 31 par, 28 pret, pieņemts. 104, 105 kopā grozījumi par atkrīt. Atkrīt šie pārēņam uz 112. grozījumu par pret. Atturas noraidīts. 12. kompromiss par pret. Atturas pieņemts. 13. par pret pieņemts. 127 par pret atturas pieņemts. 118 par pret atturas šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim. Par 118. Beidzam balsot. 31 par 29 pret pieņemts. Labi, ka pārbaudījām. 129 par pret atturas pieņemts. 14. kompromis par pret atturas pieņemts. 134 par pret atturas pieņemts. 15. kompromis par pret atturas pieņemts. 141 par pret atturas noraidīts. 130 eh, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Pārbaudam. 132. daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 par, 30 pret. Noraidīts. 136 grozījums par pret atturas noraidīts. 142 par pret atturas noraidīts. 16 kompromiss par pret atturas pieņemts. 143. pirmā daļa par pret pieņemts. Atturas pieņemts. 146 par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pārbaudam. Par kompromisiem pārbaudīsim. Beidzam 29 par 31 pret noraidīts. Pārējām pie 17 bis kompromisu. Pārbaudīsim elektroniski, tā lai nekļūdītos kompromisos, sākam balsot. Beidzam balsot. Labi, 49 pār. Pieņemts. Ļoti labi. 156. divās daļās. 156 divās daļās. Pirmā daļa pārpret atturas noraidīts. Otrā daļa pārpret atturas noraidīts. 160 grozījums par pret atturas noraidīts. 161 par pret atturas pieņemts. 14 grozījums par pret atturas noraidīts. 15 par pret atturas noraidīts. 6. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais un 11. kopā par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais un piektais kopā par pret atturas Šķiet pieņemts. Pārbaudīsim lūdzu balsojumu. Ceturtais un piektais. Sākam balsot. Beidzam balsot. 33, 25 pieņemts. Sasais grozījums par, pret, atturas noraidīts. 12. un 7. kopā par, pret, atturas pieņemts. 8. par, pret, atturas noraidīts. Des, devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais ir izpēs kopā par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Nu, man sekretariāts saka, Beidzam balsot. 33 par. Šis ir galīgais balsojums, nē. Beidzam balsot. Noslēgsim šo balsojumu, jo sekretariāts saka, ka nesam balsojuši 157, 158 un 159. Pietrūks trīs balsojumu. Nu, visi piekrīt. Jā, tā tad um, mums ir jābalso par iepriekš minētajiem grozījumiem. Sekretariāts man saka, ka ir jābalso par šiem grozījumiem jo tie pietrūkst balsojumam. Balsosim par 157. par pret atturas noraidīts. 158. par pret atturas pieņemts. 159. par pret atturas noraidīts. Un tagad galīgais balsojums. Sākam balsot. Ir viens deputāts pa daudz. No EPP. Tā, viss kārtībā. Beidzam balsot. 48 par 5 pret 7 atturas. Labi. Esam noslēguši balsojumu. Bene, passiamo all'ultimo voto. Ķersimies klāt galīgajam balsojumam šajā rītā. Un Vāgners ir referents, kurš ir prasījis vienu lietu pirms sākt balsot. Lūdzu, dosim vārdu Vāgnera kungam, lūdzu. Seņora prezidenta, un minūtu nada más para. Paldies, priekšsēdētāji pavisam īsi. Tātad šeit mūsu komitejas sagatavotais atzinums. Uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgs. Tomēr, protams, šiem pārējais uh, noteikumiem. Bet skaidrs ir, ka komisijai ir skaidrs pienākums šīs emisiju tiesības pārkārtot izveidot pilnīgi jaunu pieeju, cik vien iespējami drīz. Un tieši tāpēc aicinātu arī visus ēnu referents man palīdzēt, un es aicinātu reizē arī jūs pieņemt manu atvainošanos, ka šodien, šonedēļ vēl visu nespēju sagatavot, bet ierobežo to laiku um, uh, dēļ, jo man bija ļoti liels grūtības atbraukt laicīgi uz Briseli, tad tas nebija izdarāms vēl. Bet nu labi, tad tā balsojam. Pirmais grozījums. 2 un 3 kopā par pret atturas pieņemts. Nu labi, pārbaudīsim kopā 1, 2, 3 lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, labi, līdz ar to varam uzreiz ķerties pie, pie galīgā balsojuma. Piedošana, mums tomēr vajag apspriešanu vienu minūtu grupā. Nu, labi, lūdzu. Bene, allora possiamo passare al voto. Nu, labi, tad galīgais balsojums. Sākam balsot. Lūdzu. Labi, mēs teiksimies. Labi, beidzam balsot. Pieņemts. Tātad rezolūcijas priekšlikums apstiprināts. Labi, beidzam sēdi. Atsāksim darbu 20. februārī. Paldies! Perché c'erano continuamente variazioni della Fiona Hall di questo gruppo. Eh, ah, pardon, no, Madame, Sa- no, Madame Satori. Appena uno mi dice qualcosa. No, no, fai bene, fai bene. Monsieur Sosa Wagner vuol parlare. Ah, Monsieur Sosa Wagner, il vuol dire... Wagner skundze, eh, lūdzu, jums vārds. Uh, kungam vārds. Nu labi, mēs it kā sēdi pabeidzām, bet jūs vēlaties ko teikt? Jā, lūdzu, Lūdzu, vai jūs varētu raudzīties tā, lai no mana ziņojuma izņem manu vārdu? Jā, nu, bet balsojums ir noslēdzies, par to vajadzēja padomāt pirms tam.